pozitīvs. Un tad ar pavisam īsu laika astatumu jums būs iespēja iepazīties ar rezultātiem. Paldies, ministra Kreitons kundze. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts. Juridiskās komitejas, pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas un konstitucionālajā jautājums eh, komitejas jautājums. Komitejas jautājums uz kur atbild mutiski par Stokholmas programmas un brīvības drošības un tiesiskuma telpas īstenošanu. Vispirms runās kolēģis Berlingers, trīs ar pus minūtes. Priekšsēdi. 2010. gadā tika pieņemta Stokholmas programma, tajā tika noteikti daudzi mērķi. Un uh, programma bija paredzēta ar uh, darbību līdz 2014. gadam. Komisija sagatavoja programmas īstenošanas plānu, un tagad um, esam e, jau pusi šīs programmas darbības piedzīvojuši, e, tādēļ uh, mūsu komitejas, juridisko lietu komiteja, pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja, konstitucionālu lietu komiteja ir nolēmušas vērtēt, kā tad nu ir gājis ar programmas ieviešanu. Man ir jautājumi tagad šajā sakarā uh, komisijām padomēji tieši tāds arī ir mutiskā jautājuma mērķis, tātad pievērst uzmanību Eiropas tiesību normu konkrētai piemērošanai. Šajos gados mēs esam Eiropas apjomā daudz tiesību aktu sagatavojuši, ļoti daudz tiešām, kas ir vērsti uz tiesību uh, un tiesiskuma integrācija. Ja mēs gribam novērtēt rezultāts, veikt tādā rezultāts, tad ir ne tikai jāuzskaita pieņemtie tiesību akti, bet arī dzēni jādod vērtējums par to, cik lielā mērā uh, Eh, tas viss eh, ir nācis pa labu pilsoņiem, cik lielā mērā pilsoņi to eh, spēj izbaudīt, baudīt tā visa augļus. Mūsu centieni būtu veltīgi, ja tie nenāktu pa labu tiešām mūsu pilsoņiem. Šiem centieniem ir jābūt konkrēti jūtamiem. Un līdz ar to šajā vidstermiņa vērtējumā mums ir eh, gribas dzirdēt no komisijas un padomas, kā jūs vērtējat līdz šim sasniegto. Tas ir ļoti svarīgi, jo tiesību normas ir pieņemtas lielā skaitā, bet kā tad nu ir ar to praktisko iedarbību un kādus sojas mēs vēl varētu spērt. Likumdevēja bāžas ir vai, vai, teiksim, galvenais uzdevums ir pieņemt tiesību normas, bet izpildītājiem ir arī jāseko šo tiesību normu iedarbībai. Eiropas līmenī izpildvarai ir uh, likuma projektu iniciatīvas tiesības, bet eh, vēl jau vairāk, tāpēc varam jautāt jums, cik tad ir efektīvas šīs uh, tiesību normas. To mēs ļoti gribētu zināt. Tad Stokholmas programma ir pieņemta, bet kā tad tā īsti darbojas reālajā dzīvē? Paldies, kolēģi Berlinger. Nākamais kolēģis Lopes Agilārs, trīs ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. 2009. gada decembrī tika pieņemta Stokholmas programma. Tagad mums jāraugas, kā tā darbojas. Esam jau pārsnieguši programmas darbības vidustermiņu. Un esmu uzdevuši divus galvenos jautājumus. Pirmkārt, kādi ir bijuši līdzšinie programmas rezultāti? Otrakārt, Eh, Kādām eh, vajadzētu būt nākamajai programmai, kas sekos Stokholmas programmai? Mēs tiecamies uz eh, brīvības, drošības un tiesiskumu telpu, bet kā to panākt? Mēs esam redzējuši progresu attiecībā uz procesuālām tiesībām, apsūdzēto tiesībām, esam redzējuši ka ir bijuši lieli centieni Eiropas cilvēku un pamatiesību konvencijas ratifikācijā, bet tātad Kopenhāgenes kritērija ir par tiesiskumu, demokrātiju, eh, Eiropas Sanības pilsonību, piekļuvi, pilsoņu tiesībām piekļūt dokumentiem, Tas viss ir ietverts e, šajā jautājuma blokā, arī fizisko personu datu aizsardzības jautājumi, brīvā pārvietošanās, dažas valdības cenšas tā ir likt šķēršļus, e, radīt jaunas robežas dalību valstu starpā. Tieši tagad, kad pilsoņi ir varējuši izbaudīt pārvietošanās brīvību, e, un par to priecāties. Ir panākts progress attiecībā uz drošību, Eiropas pilsoņi ir tagad labāk aizsargāti, bet eh, tas jau nevar būt mūsu vienīgais mērķis. Krīze ir bijusi ne tikai finanšu un tautsēmniecības jomā, bet arī demokrātiskajā leģitimitātē kā rezultātē populisms pieņems spēkā, un tas viss met izaicinājums Eiropas Savienības pamatprincipiem. Kas notiks ar Stokholmas programmu nākotnē? Kāda būs programma, kas tai sekos? Vai tā spēs aizraut, iedvesmot pēc Hāgas un Tamperes? Kas sekos pēc Stokholmas? Lai Eiropas Savienībai būtu izšķiroša loma šajos jautājumos, kā Tas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Trīs gadus pēc Lisabonas līguma pieņemšanas un Stokholmas programmas pieņemšanas ir Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesības jānodrošina augstākā līmenī. Mēs redzam, ka Eiropas pamatiesība aģentūra policijas un tiesību sargājušo iestāžu sadarbību krimināltiesību jomā ne, neatļauj. Un tagad mums interesē komisijas viedoklis. Ko vēl var darīt? Kas būtu jādara? Es uzskatu, ka šī ir pēdējā iespēja atjaunot pilsoņu uzticību savām tiesībām un tam, ka Eiropas līmenī tās var tikt uh, paplašināts, veicināts. Ja mēs tagad nerīkosimies, būs par vēl. Paldies, kolēģi Lopes Agilār. Nākamais runās kolēģis Kasīnī. Trīs ar pus minūtes. Paldies, priekšsēd. Paldies, prieksēdētāji kungs! Mani visvairāk interesē tas, kāds ir nolūks ar šiem jautājumiem. Mēs esam sagatavojuši gan pašiniciatīvas ziņojumu, kuru sagatavoja visas trīs iesaistītās komitejas, kas ir jautājumā norādītas. Un e, visas šīs trīs komitejas kopā ir pieņēmušas rezolūciju, kurš parlamentā kopīgajā Eh, parlament, kuru parlamentā tika apstiprināta 9. gadā. Mēs runājam par 51. punkta īstenošanu, un visas trīs komitejas kopā norāda uz šo jautājumu svarīgumu. Stokholmas programma iesniedz visos trīs pilāros, kurus skar Lisabonas līgums, un eh, tā ir jauna institucionālā kārtība parlaments vēlas iztenot savu varu un vēlas sakārtot brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Eiropā. Tas arī viens no galvenajiem mērķiem integrācijas procesā, kurš tika ierakstīts jau Amsterdamas līgumā. Komisija jau vairākas reizes ir atbildējusi gan plenārsēdē, gan arī rakstiski, gan arī komitejās runājusi par tiem panākumiem, kurus eh, līdz ir nesis Lisabons līgums un tā īstenošana. 2009. gadā pieņemtajā rezolūcijā mēs pieprasījām Stokholmas programmas novērtējumu par grūtībām, par nepilnīgajiem punktiem un varbūt par tālākas programmas izstrādē jau iepriekš paredzamiem vājajiem punktiem. Jā, mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos, bet tā ir ne tikai ekonomiska, tā ir arī uzticēšanās krīze. Tāpēc ir dramatiski šobrīd saprast, ka cilvēku iesaistīšanās cilvēku došanās pie vēlēšana urnām šobrīd ir tik zemā līmenī, ka diez vai vispār kāds par mums nākamgad paredzētajās vēlēšanās balsos. Skumīgi. Neskatoties uz šo krīzi, kura šobrīd tiek vainota visos pasaules grēkos, es tomēr ceru, ka varbūt eh, mums ir jāsāk atspērties no upes dibena un sakārtot gan Eiropas iekšlietu telpu, uh, mēģināt eh, iestāties par dažādu institūciju īstenoto politiku, labāku izpratni. Šobrīd daudz tiek runāts par to, vai Eiropa vispār ir nepieciešama. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas iekšējās drošības aspekts, bet tam ir nepieciešama arī apmaiņa ar informāciju. Trīs jautājumi. Cik lielā mērā tas ir jautājums padomai. Cik lielā mērā padoma uzskata, ka uh, Stokholmas programmas mērķi ir izpildīti? Otrs, kurās jomās uh, dalību valstu iedzīvotāji uzskata, ka ir demokrātijas trūkums, proti iedzīvotājiem ir grūti izprast komitejas de, padomas teikto? Un trešais Ko jūs darīsiet, lai Lisabonas līgums tiešām spētu darboties pēc iespējas apmērīgāk? Paldies! Tagad Kreitons kundze padomas vārdā. Bez mikrofona. Mikrofona. Paldies! Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka parlaments eh, vēlas runāt par Stokholmas programmu un tās īstenošanu. Jūsu jautājums ir ārkārtīgi plašs pēc savas būtības, un es mēģināšu man paredzēto laiku izmantot, lai atbildētu uz šo jautājumu. Un tomēr ceru, ka mūsu panāktais jau ir skaidrs un mēģināsim brīvības, drošības un tiesiskuma telpā panākt būtisku progresu Decembrī tika izskatīts Stokholmas programmas vidustermiņa pārskats un eh, arī Kipras prezidentūra pie tā ir strādājusi. Šajā vidustermiņa izvērtējumā mēs eh, izvērtējām visas Stokholmas programmā iekļautās jomas. Tādu ir vesela virkne. Padomas debatēs eh, atklājās, ka padome pieņemot eh, Stokholmas programmu paredzēja šādu vidustermiņu izvērtējumu. Un mēs regulāri esam informējuši padomas prieksēdētāju par šīs jomas eh, virzīšanos uz priekšu. Eh, Janvārī notikušajā padomē tika izrādīta pozitīva attieksme par Stokholmas programmas patreizējiem panākumiem, un, protams, mēs Eiropas iedzīvotājiem vēlamies nodrošināt brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Stokholmas programmu un tās e, panākto uzsvēra arī vairākas citas delegācijas. Padomas debatēs e, ir izrādījusies arī ministru centieni sakārtot brīvas drošības un tiesiskumu telpu un aizstāvēt ievērt eh, iedzīvotāju tiesības. Kopš 2010. gada esam vienojušies par veselu virkni pasākumu. Uzsvēršu dažus. Patvērumu meklētāju un imigrācijas eh, jomā mēs esam pabeiguši Eiropas kopīgās patvēruma meklētāju telpas izveidi. Kopīga Eiropas Savienības eh, starp, savstarpējās nosūtīšanas telpa arī ir pabeigta, un šobrīd dalību valstīs trešo valstu pilsoņu strādāšana un dzīvošana ir akceptēta. Vīza informācijas sistēma, pie tās esam sākuši strādāt, arī aģentūra ir sākusi strādāt, un pagājušajā aprīlī šī telpa tika pabeigta. Tiesiskuma telpā mēs esam vienojušies par minimālajiem standartiem, kādā veidā aizstāvēt eh, noziegumu upurus, un esam pieņēmuši arī civiltiesu tiesu likumā savstarpējās atzīšanas noteikumus. Par eh, brīvības telpu mēs esam pieņēmuši veselu virkni pasākumu, tajā skaitā arī labāku aizsardzību pret plašiem kiberuzbrukumiem. Esam stiprinājuši pasākums, lai pasargātu no bērnu pornogrāfijas un seksuālas izmantošanas internetā, un esam pieņēmuši arī direktīvu, lai pārtrauktu cilvēku tirzniecību. Janvārī padome pieņēma lēmumu par jau pieņemtās likumdošanas labāku īstenošanu dzīvē, un lai tiešām nodrošinātu, ka pieņemtie lēmumi tiek realizēti. Runājot par starpinstitucionālo nolīgumu, padomu uzskata, ka sākotnējo likumdošanas aktu īstenošana dzīvē darbojas pietiekami labi, un labāka starpinstitucionālā sadarbība starp institūcijām būtu vēlama, lai tiešām pilnībā pabeigtu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošanu. Lisabonas līguma starpinstitucionālā kārtība darbojās, un padomas pastāvīgā komiteja uzsver šīs sadarbības nozīmīgumu tādās jomās kā solidaritātes klauzula, kurā pilnīgi noteikti nākotnē līdzēs mums turpmāk stiprināt sadarbības starp institūcijām. Eiropas ārējā darbības dienesta izveide ir palīdzējusi nodrošināt labāku koordināciju Stokholmas eh, programmas eh, ārējā dimensijā. Prieksēdētāji kungs, godātie deputāti. Lielos vilcienos es uzskatu, ka mēs varam pozitīvi vērtēt Stokholmas programmas sasniegums. Protams, eh, mēs nevaram runāt par pilnīgu pabeigšanu vai par pilnīgu apmierinātību, bet tas attiecās gan uz padomus, gan arī uz parlamenta darbu. Es uzskatu, ka abām institūcijām praksē ir jāpierāda tas, ka mēs vēlamies praksē redzēt Stokholmas programmas visu mērķu īstenošanu, mēs vēlamies redzēt godīgāku, drošāku un atvērtāku Eiropu. Paldies! Liels paldies, ministres kundze! Komisārs Bort, lūdzu. The questioners speak a Latin language. Trīs jautājumi tika uzdoti eh, katru reizi. Es vispirms mēģināšu atbildēt itāļu valodā par pirmajiem jautājumiem. Ja, liels paldies, gribu pateikties tiem, kas izvirsīja šos jautājumus, kuriem jāatbild mutiski. Komisija uh, tagad uh, var atbildēt uz jautājumiem. Jūs uh, vēlaties ne tikai, lai komisija sniegtu jums sarakstu ar panākumiem, bet nosauktu arī šķēršļus, kuri, mūsuprāt, neļāva šo programmu īstenot pilnībā. Es pieņēmu zināšanai to, ko teica Berlingvera kungs proti, ka vajadzētu šādu sarakstu sastādīt. Tā šis saraksts būtībā jau pastāv, bet vai tas ir zināms, vai tas ir publiskots, un vai tiešām programmas mērķi ir īstenoti pareizi. Malta ir valsts, kuru es eh, pārzinu vislabāk. 2007. gadā Malta pievienoja Schengens telpai. Reizēm Es pats uh, sev saku, ka pašlaik ir iespējams, uh, nu, gandrīz vai ar automašīnu aizbraukt no Maltas uz Stokholmu un nevienu reizi netikt apturētam uz robežas. Tas taču ir lieliski. Mēs sasniedzām kaut ko uh, vēl nepiedzīvotu. Mums nav robežu. Šis robežas pagātnē izraisīja tik daudz karu. Vācijas polijas robeža, piemēram vai arī uh, uh, robežas uh, uh, Austrijas reģionos. Tas viss tagad ir tikai abstraktas līnijas uz kartes. Tas ir tikai viens piemērs. Un vēl te eh, jāmin to, eh, ko, pieminē, ko pateica Jāra kungs. Jā, populistiskās kustības pieaug. Nacionalisms zeļ un plaukst. Izveidojas jaunas barjeras brīvai pārvietošanās. Ir visādi iegansti, lai nepieļautu personu mobilitāti. Un to visu dara aizbildinoties ar ideju ka mēs vēlamies iznīcināt to, ko uzbūvējām ar tik lieliem upuriem. Es uzskatu, ka Schengenas sistēma ir stūrakmens Eiropas Savienībai. Schengenas telpa jāsaglabā, un mēs nedrīkstam pieļaut, lai rastos jauni šķēršļi eh, to īstenojot. Tas ir mantojums, kas jānodot nākamajām paudzēm. Un tagad gribu atbildēt uz nākamajiem trīs jautājumiem. Lisabonas līgums un pamattiesību harta Eiropas pilsoņus izvirzīja integrācijas programmas centrā. Jā, mūsu pilsoņi ir tas galvenais. 2010. gadā jaunā komisija apņēmās darīt visu, lai īstenotu šo principu vicepriekšstātāja Reid, Reidinga, diemžēl nevar šodien piedalīties šajā sēdē. Un uh, Malmstrēmas kundze uh, arī jau uzstājās Lībe komitejā pagājušajā gadā decembrī, runājot par Stokholmas programmas sasniegumiem. Es gribētu uzsvērt, ka mēs daudz panācām uh, civiltiesību jomā, Mums ir programma tiesiskums izaugsmei. Tas nozīmē, ka mēs veicam konkrētus pasākumus, lai Eiropas Savienībā atgrieztos pie izaugsmes. Mēs atsaucām eksekvātoru procedūru, kas bija dārga un sarežģīta. Un nolēmumi, kas ir pieņemti vienā valstī, būs tagad automātiski uh, atzīti arī citās valstīs. Mēs eh, sagatavojam arī eh, bankrota procedūras, paketi. Un mēs vēlamies, lai uzņēmumi, kas ir dzīvot spējīgi, saņemtu otru iespēju, lai saglabātu arī darba vietas. Mēs samazinām ar mūsu likumdošanu administratīvo slogu dalību valstīm un nodrošinām augstu datu aizsardzības līmenī. Bet arī krimināla tiesību jomā mēs daudz panācām. Piemēram, upuru tiesību aizsardzība ir uzlabota. Uh, Mums ir Eiropas aizsardzības rīkojums, kas ļauj aizsargāt upurus visā krimināla procesā. Tāpat mēs stiprinām procesuālās tiesības, ir pieņemta attiecīga direktīva arī par tulkošanu krimināla procesa laikā mēs piedāvājam pastiprinātu atbalstu kriminālu procesa dalībniekiem visā Eiropas Savienībā. Tas ir konkrēts panākums. Un es gribētu, lai parlaments un arī uh, padome zinātu, mēs augstu novērtējam jūsu darbu. Uh, pie šiem likumdošanas aktiem. Uh, mēs uh, tagad uh, noregulējam arī piekļuvi uh, juridiskajai palīdzībai un advokātiem. Krimināltiesību jomā komisija piedāvāja minimālās sankcijas un minimālos noteikumus, lai aizsargātu Eiropas Savienības finansiālās uh, intereses un lai aizsargātu eiro pret viltošanu. Mēs vēlējāmies izmantot krimināltiesības, lai aizsargātu uh, šīs kopējas Eiropas Savienības uh, vērtības. Un mēs ceram, ka arī parlaments šo priešlikumu uzskata par prioritāti. Tad par integrācijas procesu Maija beigās mēs eh, prezentēsim pilsonības ziņojumu un ziņojumu par pamatiesību hartu, kā arī gala ziņojumu par uh, dzimumu vienlīdzību. Komisija ir eh, gājusi pat tālāk par to, kas ir noteikts Stokholmas programmā. Ja Stokholmas programma piedāvā strateģiskās vadlīnijas, bet nav nekas nekustīgs un nemainīgs. 2013. gada martā komisija ir prezentējusi Eiropas eh, biletēni, kas izvērtē uh, dalību valstu sasniegumus tiesiskuma jomā. Tie ir skaidri salīdzināmi dati par to, cik efektīva, kvalitatīva un neatkarīga ir tiesu sistēma visās dalību valstīs. Tad daži saka, ka tā ir uh, tāda sistēma, kad mēs nosaucām un kauninām vainīgos. Es uzskatu, ka tieši otrādi mēs saucām vārdā un uzslavējam uh, tos, kas uh, sasnieguši labus panākumus. Domāju, ka mēs varam būt uh, lepni par mūsu sasniegumiem. Nākamajā plenāra sesijā parlaments uh, balsos uh, par priekšlikumu par aizsardzību uh, pret spīdzināšanu un vajāšanu. Un es domāju, ka mēs šādi izradīsim Eiropas solidaritāti. Vīzu informācijas sistēma tagad ir īstenota, ir visi vajadzīgie instrumenti, lai nodrošinātu bezrobežu telpu Eiropas Savienībā. Mums ir arī izstrādāts satvars uh, vietējai Schengenas sadarbībai pierobežu zonās, un Šengēnas informācijas sistēma un Šengēnas telpas likumdošana ļauj mums labāk pāraudzīt mūsu robežas. Frontex mandāts ļauj šai aģentūrai strādāt labāk un labāk ievērot arī cilvēktiesības. Arī Eiropols tiks saskaņots ar pēc Lisabonas normām. Mēs regulāri ziņojam uh, par uh, līgumu īstenošanu Mēs pieņemam uh, vienošanos ar pasažieru uh, vārdu uh, reģistriem un teroristu izsakošanu ar trešajām valstīm. Tāpat mēs saskaņojām mūsu likumdošanu ar ANO um, ieroču protokolu, mēs pieņemam um, likumdošanas aktus par uh, ziņošanas mehānismu cīņā pret korupciju un sprākstvielu uh, normās. Tad mums ir daudz diskusijas notikušas ar kaimiņu valstīm, kas sasniedz labu progresu, liberalizējot uh, vīzu režīmu un um, strādājot readmisijas jomā. Tāpat mēs atvieglojām uh, pētnieku un studentu mobilitāti, mēs pievēršamies uh, sezonas darbinieku uh, problēmām un notiks arī uh, padziļinātas diskusijas par ģimenes apvienošanos. Bet, protams, eh, mēs strādājam arī pie citiem eh, priekšlikumiem, piemēram, Eiropas eh, prokurora birojas ir mūsu nākamā prioritāte. Citi jautājumi, piemēram, korupcijas apkarošanas politika vai arī drošība kibertelpā, arī šie jautājumi paliek mūsu darba kārtībā. Tieslietu un iekšlietu joma ir ļoti jutīga, un mēs tradicionāli uh, šīs lietas atstājam dalību valstu kompetencē. Mēs vēl pielāgojamies jaunajam institūciju satvaram, ko noteica Lisabonas līgums. Tāpēc mums ir daudz jaunu likumdošanas uh, projektu. Es gribētu uzsvērt, cik svarīgi ir īstenot to likumdošanu, kas mums jau ir izstrādāta. Piemēram, viena problēma, kas kļuva skaidra, ir tiesiskums dalību valstīs. Tas ir pēdējais komentārs. Uh, Priekšstātais Barozo pagājušajā mēnesī, atvainojiet, pagājušā gada septembrī, runājot par Eiropas Savienības stāvokli, uh, teica, ka mums ir vajadzīgs instrumentu komplekss. Mums ir uh, vajadzīgs gan tāds maigāks variants pārliecināšana, gan arī uh, smagi ieroči, proti līguma pārkāpšanas procedūra. Un mēs uh, rēķinamies ar parlamenta atbalstu, lai mēs varētu izveidot uh, tādus instrumentus, ko varētu efektīvi piemērot. Paldies, komisār Borž, un tagad politisko grupu vārdā uh, runās deputāti vispirms Žifka, 3,5 minūtes. Dārgie kolēģi, ministru komisāru. Pirms trim gadiem mēs pieņēmām Stokholmas programmu. mēs apzinājāmies, ka tas ir ambiciozs plāns, pieņem daudz likumdošanas pasākumus, brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, bet ka to būs grūti ievie, e, piemērot. Likumdošanas darbs, saskaņojot to 27. dalībvalstīs, valstīs, risinot visteidzamākos jautājumus ES pilsoņiem, lai tie varētu brīvi pārvietoties, izvēlēties, kur tie vēlas dzīvot un strādāt, e, neatkarīgi no izcelsmes valsts, tas ir liels uzdevums, sarežģīts tehniski. Taču Brīseles 1, Roma 3, pārobežu mantojuma tiesības un citas tiesību normas, ko pieminēja iepriekšie runātāji, to pieņemšana mums dod gandarījumu, jo tā dod reāli labumu mūsu pilsoņiem uzņēmumi, kas darbojas pārobežu jomā. Es piedalījos daudzās darba sesijās un labi apzinos, ka neskatoties uz vislabāko gribu daži projekti e, nevarēja tikt īstenot ātrākā mēneša vai gadgaitā. Stokholms Stokholmas programmas pamat mēs iedarbinājām likumdošanas programmas, kuras, es ceru, varēs praksē tikt piemērots pilsoņu labā, kuri nonāk dažkārt grūtās situācijās. Tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem ir jāpārzina un jāpiemēro jaunas regulas par laulību šķiršanu, mantojuma tiesībām un citas tiesībām. Kā juridiskās komitejas loceklis daudzkārt esmu uzsvērs, ka uh, Eh, ja cilvēki nezina savas tiesības, tās arī netiek bieži piemērotas. Tādēļ mēs vēršam uzmanību uz uh, juristu, advokātu, tiesnešu apmācībām, uh, lai tas viss nāktu par labu tieši pilsoņiem. Mums vajadzētu būt atvērtākiem un vienkāršāk uh, formulēt vajadzētu mūsu paziņojums pār uh, ēs likumdošanas aktiem ir panāks progress, bet tomēr parlaments gaida eh, vēl pasākums eh, apusējās atzīšanas eh, ciltisku dokumentu jomā un tam līdzīgi. Darbs pie brīvības, drošības un tiesiskuma tavas īstenošanas nebeigsies ar Stokholmas programmu. Ir vajadzīgi nākošā, nākošie pasākumi, sekošie pasākumi, viss, daudz kas ir panākts, bet vēl ne viss. Uh, Nevaram atpūsties uz lauriem. Eiropas komisija nesen publicēja iniciatīvu ES pilsoņu tiesību stiprināšanai, vai nāca klajā ar šādu iniciatīvu, tajā tieši runa par nākamiem soļiem. Tūliņ beigšu priekšsēd. Un tieši tādēļ šķiet, ka runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Žvifkas kungs, un tagad divi ar pus minūtes runās Grero Saloms. Paldies, priekšsēdi. Politiskās iekārtas, politisko pasākumu leģitimitāte ir atkarīga no sasniegtiem rezultātiem, lai uzlabotu cilvēku ikdienas dzīvi, lai izpildītu viņa gaidas cilvēki vēlas, ka viņu vērtības tikt iedzīvināts. Tāda ir Eiropas Savienības identitāte, un pat labam rezultāti nav bijuši sevišķi spoži, kas attiec uz izaugsmi, nodarbinātību, arī politiskā jomā. Un kas notiek ar mūsu vērtībām? Eiropas Savienība ir politisks projekts uz brīvības, solidaritātes, tiesiskuma principiem, celts Eiropas Savienības galvenā pievienotā vērtība ir šī piederības sajūta, ka mēs esam šī politiskā projekta daļa, kā cilvēki, kā pilsoņi. Drīz svinēsim trīs gadus kopš Stokholmas programmas pieņemšanas un gan komisārs, gan ministra kundze jau par to izteicās, bet es gribētu norādīt uz trim problemātiskām jomām. Pirmkārt, brīvā pārvietošanās komisārs teica, ka no Maltas uz Stokholmu viņš praktiski var uh, doties ar automašīnu bez tā, ka uh, būtu kādu šķēršļi pa ceļam, bet laikam tas ir iespējams tikai tādēļ, ka viņš eh, nav šķērsojis Vācijas Dānijas robežu nesen, jo tur tomēr šādi šķēršļi būtu bijuši. Vai arī, ja jūs dotos uz apvienoto karalisti, tad jūs arī piedzīvot, ka eh, šeit ir šķēršļi brīvai pārvietošanās. Šengens jautājumos ir konflikts starp parlamentu un padomu, kas attiec uz Šengens garantētajām brīvībām. Uh, Šeit ir bijuši diezgan daudz domstarpības. Tad caurskatāmība, piekļuva dokumentiem, arī šis, šis jautājums vēl nav atrisināts. Šīs sasaukuma laikā bija iesniegums caurskatāmības bloķēšanai. Padome ir pat beigusi sarunas arī dzan Uh, un eh, mēs gaidām Eiropas kopienas tiesas spriedumu. Paldies, Gerero Salomkungs, un tagad Vikstrēma. Paldies! Godātais Borga kungs, ir ārkārtīgi pateikami diskutēt ar jums par šo svarīgo jautājumu. Stokholmas programma uzsvar liek uz atvērta Eiropu, kurā sakāmais būtu iedzīvotājiem, un tagad mums ir jāizvērtē, kā šī programma ir darbojusies divus gadus. Uh, kas ir darbojies ļoti labi un ko mums vēl vajadzētu pilnveidot. Šajā programmā citas starpā tiek atrunāts arī tas, ka mums ir jāizveido kopīga Eiropas patvērumu meklētāju sistēma. Beidzot mums tas ir izdevies un bija arī laiks. Bija arī laiks, kad dalību valsts ekonomika šobrīd ir tikus tik smagi piemeklēta krīzes apstākļos. Mums šobrīd ir izdevies spērt būtisku solus priekš un vēlētos izteikt, cik es esmu ārkārtīgi priecīgi par šo panākumu. Tas, ka juridiskā drošība tiks nodrošināta visiem patvērumu meklētājiem, strādātājiem, un arī tas, ka ir atrunāts solidaritāte starp dažādām dalību valstīm šīs eh, patvērumu meklētāju programmas īstenošanā. Programmā tika um, apņem, izteikta apņemšanās, ka tālākai bēgļu nosūtīšanai ir jāizveido adekvāti nosacījumi, un šeit vēl viss nav pabeigts, jo Eiropas Savienībā ir ļoti zemi uh, skaitļi salīdzinot ar citām pasaules valstīm, cik mēs uzņemam savā starpā bēgļus. Es varētu runāt arī par darba migrāciju, bet laika man tam nav. Es šobrīd esmu izvirzīta par ziņojumu sagatavošanu par direktīvu studentiem un strādājot un zinātniekiem un pētniekiem no trešajām dalību valstīm. Šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga, jo mums ir jāaptur uh, Eiropas gudrāko prātu aizplūšanu uz Amerikas Savienotajām valstīm, un šie prāti ir nepieciešami šeit. Un visbeidzot vēlētos atgādināt komisāram Borža kungam, ka komisija ir izteikusi solījumu, ka tā sagatavos priekšlikumu starptautiskai civilu prasību atzīšanai Komisija to ir ierakstījusi Stokholmas programmā, bet nav darījusi līdz šim vēl neko. Es tomēr nevēlētos ticēt, ka komisija savu solījumu lauzīs. Tiek pārtraukta runātāja paldies, un tagad es Argentīnī kundzei divas minūtes lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, dzirdu šeit padomi un komisiju uzskaitam veselu virkni projektu, kurus būtu jāīsteno Stokholmas programmā. Un šeit tika uzsvērts, ka šī programma un brīvības drošības un tiesiskuma telpas sakārtošana ir ļoti veik, norit ļoti veiksmīgi. Un tomēr domāju, ka mums eh, šie panākumi būtu jāskatās ekonomiskās krīzes gaismā, bet ne tikai. Mums ir jāraugās arī uz to, kādā veidā šobrīd debates par cilvēktiesībām, par iedzīvotāju tiesībām, par bēgļu tiesībām un par ētiskiem aspektiem notiek Eiropā. Jau gadiem parlaments ir bijis gatavs pieņemt kopīgu patvērumu politiku, un padomu līdz šim nav bijusi gatava vienoties par to. Dalība valsts nav solidāra savā starpā. Stokholmas programma, kura tika pieņemta pirms Lisabonas lēmuma spēkā stāšanās. Es domāju, ka mums eh, nākotnē ir jāpiestrādā pie tā, lai tiktu pieņemti lieliski likumi, kur aizsargātu eh, cilvēku tiesības ne tikai krimināla kodeksa ietvaros, bet arī citos. Mums varbūt nevajadzētu strādāt pie milzīga apjoma programmām, kuras ļoti ātri noveco. Ceru, ka padomē izdosies vienoties, un klasisks piemērs, par ko padomu nespēja vienoties, ir sadarbība krimināla noziegumu izmeklēšanā. Eiropas eh, līmeņa orde, apcietinājuma orders nozīmē, ka cilvēki var tikt eh, apcietināti un pār, pārvest uz citu valsti. Mēs eh, nevaram šādā veidā turpināt sadarbību. Sadarbību, kura norit savstarpējas neusticības apstākļos. Es domāju, ka nākotnē mums viens otram ir daudz vairāk jāuzticās. Paldies, Sargantīnī kundzei, un tagad divar pus minūtes dod vārdu Kirkopf kungam lūdzu. Prieksēdētāji kungs! Šodien eh, mēs tuvojamies parlamenta sasaukuma beigām, un jaunais pa parlaments, es ceru, tomēr saņems jaunas pilnvaras brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Ir bijuši pozitīvi un arī negatīvi momenti, un tomēr es joprojām ticu, ka mums vajadzētu darīt, varbūt censties darīt mazāk, bet to izdarīt perfekti. Tas attiecās uz cīņu pret kibernoziegumiem, tas attiecās arī uz mazgadīgajiem, kur Eiropā ierodās pieaugušo nepavadīt un šobrīd ir kļuvuši par būtisku problēmu daudzās dalību valstīs. Vēlētos griezties pie, par, pie komisijas un padomas, tiešām strādāt un piestrādāt pie e, iedzīvotāja aizsardzības. Mums ir nepieciešama daudz lielāka solidaritāte un noteikumu harmonizācija, bet tas nevienmēr ir labākais risinājums. Efektivitāti mums ir iespējams panākt arī citiem instrumentiem. Un tiešām ceru, ka komisija izstrādās tādus noteikumus, kuri respektēs juridiskās atšķirības starp dalību valstīm. Pilnīgi harmonizēta krimināla vajāšanas sistēma un Eiropas prokuratūras izveidošana diez vai ir labākais risinājums. Stokholmas programma ir darbojusies jau trīs gadus, un te nav bijis nekāds izvērtējums. Es tiešām ceru, ka starp institūcijām būtu jābūt labākai sadarbībai. Tomēr šis Stokholmas programmas izvērtējums šobrīd vēl nav tapis redzams. Vēlētos griezties pie komisijas, lai tā novērtētu Stokholmas programmas panākumus, bet arī negatīvās puses, lai mēs varētu strādāt kopā, konstruktīvi, bet ne akli. Paldies! Paldies! Kirkopa kungs, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartiņas jautājumu? Paldies par iespēju uzdot jautājumu Kirkopa kungs. Vai jūs uzskatāt, ka apvienotajai karalistei vajadzētu nepiedalīties Eiropas aizturēšanas rīkojuma īstenošanā nākamgad? Well, thank you, my lord. Paldies par šo tik interesanto jautājumu. Uh, apvienotā karaliste izvērtēs eh, savu, eh, savu nostāju un ņems vērā arī visas priekšrocības un iespējamas eh, negatīvās puses apcietināšanas rīkojumam. Domāju, ka daudzi piekritīs, ka reforma ir nepieciešama. Bet, protams, mums jāizvērtē pilnīga ietekme uz Lielbritānijas pilsoņiem un visiem pārējiem pilsoņiem. Uh, Pašlaik grūti pateikt, ko mēs nākotnē darīsim. Jāpabeidz sākumā šī analīze. Paldies! Tagad pusotra minūte Trienta Filītesa kungam. Priekšsādātāja kungs, gatavojoties nākamajai programmai uh, brīvības un tiesiskuma telpai, Uh, nepietiek tikai ar komisijas priekšlikumiem. Mums vajadzētu izvērtēt arī uh, sasniegtā kvalitāti, ne tikai kvantitāti. Mums jāsaprot, kas ir sasniegts uh, līdz šim. Jā, drošības jomā mums ir zināmi panākumi, piemēram, SWIFT sistēmas gadījumā, bet kad mēs runājam par pamat tiesību ievērošanu, piemēram, piekļuva dokumentiem, datu aizsardzība. Šīs ir jomas, kur vēl uh, nav viss atrisināts. Vai jūs, komisāra kungs, varētu mums pateikt, kādas politikas jomas tiks pārņemtas nākamajā daudzgadu programmā, uh, lai varētu paredzēt arī kvalitātes kontroli jo mums ir jāņem vērā arī Lisabonas līguma noteikumi par demokrātisko leģitimitāti. Parlaments uh, izvērtēs tagad arī trūkumus lēmumu pieņemšanas procesā, lai mēs varētu labāk aizsargāt pilsoņu intereses. Lai izkļūtu no uh, strupceļa, Eiradak jautājumā komisija sagatavoja jaunu priekšlikumu At, uh, runātais tiek pārtraukts, saka priekšsētājs, paldies. Tagad viena minūte Zilstras kundzei. Kungam atvainojiet. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu zināt, kas ir labs Stokholmas programmā. Šī programma uh, neļauj piemērot robežu kontrolis, kuras vēlētos izmantot dalību valstis, lai neielaistu savā teritorijā noziedzniekus. Piemēram, nav iespējams arī pretoties Eiropas apcietināšanas rīkojumam, un tas iedragā dalību valstu suverenitāti. Runa šeit nav tikai par dalību valstu Uh, spēju sadalīt imigrantus. Centrālais jautājums šeit ir šāds. Vai Stokholmas programma vispār palīdz mūsu pilsoņiem? Es teiktu, ka nē. Stokholmas programma ir uh, katastrofa un mūsu neveiksme. Mums ir vajadzīgs kaut kāds cits risinājums. Paldies! Trīs minūtes papa Nikolau kungam. Paldies priekšsādātāji. Runājot par to, vai mums ir nepieciešama jauna programma pēc Stokholmas programmas, eh, domāju, eh, te jāsaprot, ka Stokholmas programma ir un paliek ambicioza, tā ir jāizteno, un es gribētu pievienoties tiem, kas atbalstīja padomes un komisijas nostāju. Ministres kundze pilnīgi pareizi teica, ka nepietiek ar to, ka lūk, dalību valstu ministri ir apmierināti ar panākto. Mums tiešām ir jāpauž kritika par pasākumiem, kas nav veikti, vai kas ir veikti novēloti. Mums jāpulkojas, kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienības līmenī. Jā, daudz ir paveikts bet situācija pašlaik. Sadarbība starp institūcijām ir mainījusies kopš 2008. gada. Sadarbība tagad ir daudz labāka. Lisabonas līgums mums piedāvājas jaunu satvaru, un mēs daudz ko paveicām pēdējos trīs gados. Koplēmuma procedūra funkcionēja daudz labāk nekā iepriekš, bet, protams, uh, paliek arī trūkumi un uh, paliek arī zināmas plaisas kopējā procesā. Nav skaidrs, vai mēs uh, varam vienoties par nākamo uh, programmēšanas periodu. Mums vēl nav vienotas nostājas par tiem izaicinājumiem, kādi būtu jāatrisina. Nepieciešams uh, diskutēt visiem kopā par šiem jautājumiem mums jādomā arī par mūsu pilsoņu aizsardzību, par privātās dzīves aizsardzību. Bet te pašā laikā jānodrošina arī pilsoņu aizsardzība. Drošība ir ļoti svarīga. Patvēruma aspekti ir ļoti laba lieta, bet jādomā arī par likumīgo migrāciju. Aptaujās un konsultācijās kļuva skaidrs, ka Eiropas pilsoņi nejūtas tik droši kā pagātnē. Un šī nedrošības sajūta noved arī pie ekstremiskajām um, kustībām. Tas ir vēl viens izaicinājums drošībai un tiesiskumam. Tad jārunā arī par solidaritātes klauzulu. Vakar, piemēram, notika diskusija par uh, uh pārvietošanos uh, Eiropas Savienības ietveros par uh, patvērumu meklētāju pārvietošanu. Jāsaprot, ka 2013. gads ir Eiropas Savienības pilsonības gads. Un mēs vēlamies piedāvāt mūsu pilsoņiem drošību, tiesiskam un brīvības. Uh, tas jādara mūsu pilsoņu labā. Paldies! Divarpus minūtes Gijom kundzei. Kā Tamperes programma un uh, citas programmas, Stokholmas programma arī ir ļoti ambicioza, bet jānožēlo, ka četrus gadus pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās mēs tomēr nevaram strādāt, kā mēs būtu vēlējušies. Uh, kā savulaik ar Maastrichtas līgumu, kad tika noteikts, ka parlaments nav tikai un vienīgi konsultatīvs orgāns. Parlamenta eh, iesaiste eh, nav nodrošināta pilnībā, un tā taču būtu svarīga, lai ievarotu mūsu pilsoņu pamattiesības. Iekšējais drošības stratēģija vai arī ārējas darbības ir eh, ļoti svarīgi uzdevumi, bet tie tagad tiek nodoti um, aģentūrām vai citām struktūrām, kuru demokrātiskā kontrola ir apgrūtināta. Un um, 80. pants līgumā netiek ievērots. Uh, kopējais uh, patvērums ir sistēma, kas pierāda, ka mēs neīstenojam to solidaritāti, par ko tik daudz runājam. Man šķiet, ka Stokholmas programma netiek un netika pilnvērtīgi īstenota. Uh, tam ir uh, vairāki uh, piemēri, un uh, nediskriminācijas direktīvas nepietiekošie panākumi tam ir labs piemērs. Komisār kungs, tagad runa ir par Eiropas institūciju uzticamību. Paldies Gijomas kundzei. Wojciechowska uh, kungs. Jako przedstawiciel Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, esmu Polijas politiskās partijas pārstāvs un partijas nosaukums ir tiesiskums un taisnīgums. Un mani priecē, ka Stokholmas programmas viena sadaļa saucās tiesiskums un taisnīgums. Bet vai tiešām šī programma ir panākusi savas eh, ambīcijas? tiesiskuma jomā eh, ļoti daudz kas vēl ir nesakārtots un runāju to no per, saku to palstoties uz personīgo pieredzi. Zinu, kas notiek Polijā, bet zinu arī citus gadījumus, dramatiskus gadījumus, kurā bērni tikuši nolaupīti saviem vecākiem un aizvest uz citām valstīm, un konkrētās valsts jurisdikcija neko nevar darīt. Vai tiešām parlaments, kur ir ievēlējuši iedzīvotāji demokrātiskās vēlēšanās, neko nevar darīt. Tiesu vara nevar būt kā atsevišķa valsts konkrētā valstī. Visam ir jābūt sakārtotam. Paldies! Paldies, Vaģihovska kungs! Um, Ernst kundze. Paldies! Teikšu tā. Grūti noklausīties šo komisijas un padomas muldēšanu viņi vērtē pašu savu darbu programmu. Fakts ir tāds. Nav notikusi nekāda rūpīga, padziļināta izvērtēšana. Katram ministram, katrā dalībvalstī vienkārši to atsviest apakaļ. Un tieši tādēļ arī, ka paraugoties uz ES budžetu, šī joma paprašanās ar vienu. Malmstrēms kundze vispār nav vīžojas ierasties, bet viņa vispār neizsaka nekādu kritiku par izmaksu ekspozīciju jomā. Tiek viens pēc otra jauna drošības instrumenti uzsāk, bez tā, ka būtu notikusi iepriekšējā instrumenta izvērtēšana. Drošības uh, uzņēmiem tiek piegādāts ar viņu jauns darbs SIS-2 izmaksas ir uh, briesmīgi pārsniegts, tas viss maksā daudz dārgāk nekā uh, paredzēts. Un beigās gribu uzdot jautājumu, runātāji tiek pārtraukt. Tagad pusotru minūtu runās Ērenhauzers. Man ļoti žēl, ka jūs pārtraucāt Ernestas kundz, uh, eh, jo viņas runātais bija diezgan nopietni jāuztver, bet es teiktu tā datu informācijas pieejamību pareiziem cilvēkiem pareizā laikā, ievērot pamatiesības īpaši eh, eh, personas datu aizsardzību, privātuma aizsardzību, privāto sfēru, tas ir uh, arī, tie ir arī vērtēšanas kritēriji uh, valsts drošībai. Un tāpēc man interesētu tāds punkts Stokholmas programma informācijas pārvaldība. Stokholmas programma tiecas uz viengablainību. Uh, ir dažādas iniciatīvas Eiropols Frontex informācijas apmaiņai un analīzē. Ir arī informācijas pārvaldības stratēģija, un uz to arī vērsts mans jautājums padomē un komisijai. Proti, cik tālu šī stratēģija jau ir īstenota, kādas ir problēmas tās īstenošanā un kas ir sasniegts? Man interesētu jūs atbildus šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Ērenhauser kungs. Ernstas kundze droši vien būs pateicīga par jūsu uzslavu, bet uh, mans uzdevums acīm redzot nav e, gādāt par to uh, novērtēt runātā vērtību, bet uh, taisnīgi vienlīdzīgi sadalīt runāšanas laiku. Un tagad Anģelīlī kundze. Paldies priekšsēd. Stokholmas programma ir ļoti svarīga. Tajā ir paredzēti konkrēti pasākumi, lai izveidot īstu Eiropas brīvības, drošības un tiesiskumu telpu eh, e, pilsoņu interesēs. 2010. gadā tika uzsākta rīcības programma ar ļoti ambiciozu ziem mērķiem, lai nodrošinātu iespējam lielāku aizsardzību šīm vērtībām, tātad cilvēku cieņai, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, lai pilsonis būtu visu mūsu centienu centrā. Un tagad mēs varam izdarīt tādu bilanci, kas ir arī pozitīva atsaucos uz direktīvu par Eiropas apcietināšanas rīkojumu, kas ir juridisks instruments pilsoņu aizsardzībai ļoti mūsdienīgs, direktīvu par noziegumu upuru aizsardzību, kā arī pasākumu mazgadīgo aizsardzībai Eiropas sanībā un direktīvu par uh, bērnu pornogrāfijas ierobežošanu internetā. Es biju referents šajā jautājumā. Paliek daudz darāmā, bet ir labi, ka mēs tagad izvērtējam panākto, lai arī saprast, kādas ir bijušas grūtības implementācijā, lai varētu labot kļūdas un E, programmas īstenošanu vēl uzlabot, kā arī sadarbības starp dalībvalstīm. Paldies, kolēģi Anģa Lilī kundze, nāk tagad pusotru minūtu runās Gences kundze. Paldies. E, Lisabons līgums e, nesa līdz būtiskus izmaiņas brīvības drošības jomā un tomēr nav redzams padoms apņēmība īstenošanā. Valdības līmenī paliek daudz darāmā valdību līmenī. E, daudz miljonu čigāni joprojām nebauda pilns pilsoņu tiesības un e, saskarās ar birokrātiskiem šķēršļiem. Ir jārīkojas izlēmīgāk, e, lai dzīvē īstenot šīs tiesības. Pamatiesības, tiesiskums, demokrātijas pārkāpumu Eh, pret to viss ir jāvērš efektīvāk, ir jābūt efektīvākiem instrumentiem, lai es atjaunot savu ticamību, aizstāvētu Eiropas pilsoņu brīvības un vērtības. No dalībvalstīm tika gaidīta izlēmīgāka rīcība, kā arī no komisijas. Ir jā, uh, jā Eh, likvidē vispār atlikušie šķēršļi šīs vienlīdzības un tie, tiesiskuma īstenošanai Eiropas līmenī līdz šim uh, izrādītie centieni ir nepietiekoši. Paldies, Gences kundze. Tagad vienu minūtu uzstāsies Veržā kundze. Paldies, priekšsēd. Šī debata ļauj mums izvērtēt Stokholmas programmas īstenošanu. Es biju viena no pilsoņiem, kas balsoja par Māstrihtas līgumu, ticot, ka tas būs būtisks solis eh, brīvības tiesiskumu un sociālo tiesību ziņā, un atceros 90. gadus, kas beidzās ar temporu programmu, ir tiešām daudz kas panācis, bet kopš 2000. gada ir tāds pagrieziens. Drošība ir stādīta tagad pāri cilvēktiesībām. Daži uzskata, ka ar pamatiesību hārtu spēkā stāšanos, kas mainīsies, komisija plāni arī deva pamatu cerībām, taču daudz iniciatīvas tiek nobloķētas padoms līmenī. ES patvērumu tiesības ir viens piemērs, tas attiec uz imigrantiem, kas vēlas Eiropā ieceļot. Ja Cits piemērs ir čigānu tiesības. Tātad šeit progresam jābūt straujākam, lai mūsu pilsoņi atkal noticētu Eiropas sapnim. Paldies, kolēģi Veržā. Tagad divas minūtes runās Madzonī kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Apstākļos kuros eh, Eiropas Savienība smagi ir piemeklējusi krīze, vis eh, ātrākā atbilde iedzīvotājiem, kur šobrīd cieš, nevajadzīgi cieš, labākais ir veicināt eh, politisku integrāciju. Un labākā atbilde uz tirgus nepilnīga, nepilnībām ir mēģināt sakārtot tirgu, un tomēr politiska savienība, protams, nevarēs tikt uzbūvēta, ja mēs nedodrošināsim Eiropas iedzīvotājiem iespēju kļūt pašiem par savu tiesību īpašniekiem. Ja mēs negarantējam ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam vienādas tiesības un vienādu aizsardzības līmeni, un eh, ja mums neizdodas nodrošināt adekvātu juridisko aizsardzību, tiesisko aizsardzību, kur varētu izmantot visi iedzīvotāji, tad nezinu, vai mēs attaisnojam savu vārdu. Zinu, cik smagi šajos jautājumos strādā komisija, esmu cieši sadarbojusies ar Redingas kundu, žēl, ka viņi nevarēja šovakar ierasties, bet um, mani aizskāra pozitīvā ziņā, mani aizkustināja Borža kunga teiktais. Problēma ir tāda, ka mēs neesam sasnieguši daudz, mēs vēl esam gadu, gaismas gadu attālumā no tā, ko vēlējāmies redzēt. Ikdienu iedzīvotāji Eiropas Savienībā cieš, un, ja vēlaties, man ir tā iespēja kā privileģētāji noraudzīties uz to, kas notiek Eiropas Savienībā. Uh, Šobrīd daudz tiesības tiek pārkāptas, un mēs tiešām esam gaismas gadu attālumā no tā, lai tikt izveidot kopīga brīvības, drošības un tiesiskuma telpa. Piemērs tiesību pārkāpumiem ir pāri no dažādām dalību valstīm, kuri nevar īstenot savas vecāku tiesības dažādu ārkārtīgi dīvainu citu dalību valstu tiesisko režīmu dēļ. Uh, Ir tādi, kuri cieš eh, dažādu transporta atļauju neprecizitāšu dēļ. Nerunāsim nemaz par strādājošajiem, kuriem ir liekts saņemt sociālos, sociālo palīdzību citā dalība. Tiek pārtraukt runātāji. Paldies, Regnerkungs. 240. Dankeschön. Paldies, priekšsādātāji. Ministres kundze, komisāra kungs rīcības plāns, um, kas paredzēts Stokholmas programmas īstenošanai, tagad ir izšķirošajā fāzē. Jūs pieminējat, ka darbs pie Brisele viens ir pabeigts, Eiropas datu aizsardzības jomā tagad ir ļoti svarīgs laiks pienācis arī uh, uh, dokumentu autentiskuma jautājumi tiek skatīti. Mēs uh, ceram, ka komisija varēs mums nākamajā periodā uh, pilnvaru periodā paziņot par labiem panākumiem. Nediskriminācijas direktīva mani interesē visvairāk. Tas ir stūrakmēns Stokholmas programmai. Mēs uh, paredzējam šo programmu, lai cīnītos uh, pret uh, ksenofobiju, pret rasismu. Ko darīs tagad komisija un padome nediskriminācijas direktīvas kontekstā? Vēl viens jautājums, ko pieminēja Berlingera kungs, ir konkrēto pasākumu īstenošana. Mūsu pilsoņi bieži vien nemaz nezina, kas ir panākts. Ir vairākas iniciatīvas eh, krimināla procesa jomā, ir eh, citi pasākumi, tie ir ļoti svarīgi, bet tikpat svarīgi būtu informēt mūsu pilsoņus. Un es gribētu zināt, ko dara komisija, lai uzlabotu pilsoņu informēšanu. Un pēdējais jautājums par dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Kas ir paredzēts? Kā tiek iesaistīti pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un kā viņi tiek noteikti? Paldies Regners kundzei! Tagad divas minūtes Dievs Demēra kungam. Paldies priekšstādātāji. Stokholmas programmā un attiecīgs rīcības plāns vēl netika pārskatīti, un tāpēc es gribētu uzdot trīs jautājumus par tiem mērķiem, kas nav sasniegti, piemēram, cīņa pret terorismu un smagās noziedzības apkarošana. 75. Uh, pāns netika attīstīts tālāk. Runa ir par uh, uh, aktīvu iesaldēšanu un iekšējā terorisma apkarošanu Eiropas Savienībā. Tāpat vēl nav izskatīti likuma projekti par Eiropas sistēmu terorisma finansēšanas uzraudzībai. Nākamais jautājums ir pasažieru uh, vārdu reģistri. Pirmajā lasījumā tā skatīšana tika pārtraukta, bet tas svarīgākais, tas smagākā problēma ir tā, ka nav panākta institūciju uh, vienošanās. Šī vienošanās netika panākta uh, attiecībā uz uh, tiesību sistēmu izmantošanu. Tas, ka institūcijas nevar savā starpā vienoties, ļoti apgrūtina likumdevēju darbu. Piemēram, eh, regula 359 un cīņa pret eiro viltošanu, vai arī Schengenas izvērtēšanas sistēma. Mēs redzam šajā procesā, cik svarīga ir vienošanās. Un, uh, starp institūciju vienošanās mums ir vajadzīga uh, ļoti drīz. Citādāk likumdevēji nevarēs turpināt darbu. Un, un parlamentam te jārīkojas koplēmumu procedūras ietvaros. Paldies! Tagad Klot Murais kungs. Mēs šodien daudz ko varam iemācīties no runām parlamentā par Stokholmas programmu. Vakar mēs runājām par brīvprātīgo vienošanos ar patvērumu meklētājiem. Un mēs eh, konstatējam, ka koplēmums un tās pilnvaras, ko mums nosaka Lisabonas līgums, nav uh, sabalansētas. Padome uh, negrib ātri virzīties uz priekšu. Parlaments to vēlas gan. Un mēs redzam, ka mēs nevaram nonākt pie kopsaucēja Daudzi likumprojekti joprojām nav izskatīti, daudzas problēmas saistītas tieši ar šo dažādo ātrumu mūsu institūcijās. Un uh, runājot par ārkārtas uh, patvēruma procedūrām, mēs uh, redzam, ka dažas dalība valstis ir pārslogotas, citas valstis būtu gatavas uzņemt patvēruma meklētājus, bet mums nav konkrētu priekšlīgumu, kas to pieļautu un atvieglotu. Bet šī ir problēma, kas nav saistīta tikai un vienīgi ar Stokholmas programmu. Mēs vēlamies sasniegt labus rezultātus, apkarojot uh, cilvēku tirsniecību un izveidojot kopējo patvērumu sistēmu, bet mums vajadzētu saprast, ka instrumenti, kas mums ir pieejami, jāizmanto pilnvērtīgi. Piemēram, um, runāt par legālo migrāciju, tie tāpat jāpiemēro, vai arī eh, direktīvā par sezonas darbiniekiem. Pašlaik tas, protams, ir ļoti grūti, jo visiem jā, jāizteno taupības pasākumi, bet mums ir jāpanāk labi panākumi par procesuālajām tiesībām, par datu aizsardzību un arī citās jomās. Ir svarīgi tagad veikt godīgu vidusposma izvērtējumu. Paldies, Jakolīnu kungs! Paldies, priekšsādātāji! Šķiet, kā Stokholmas programma tagad, trīs gadus pēc tās pieņemšanas, joprojām nav pilnībā īstenota. Šī kritika izskanēja šodien jau vairāk kārt, un to teica arī eh, komisārs Boršs. Viņš, protams, runāja arī par programmas panākumiem, sākot ar Schengenas telpas izveidošanu, bet viņš pieminēja arī, ka nepieciešama pēcstokholmas programma policijas sadarbības jomā, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, uh, pārobežu noziegumiem, korupciju un naudas atmazgāšanu. Mazgadīgo aizsardzība ir vēl viena svarīga uh, mūsu prioritāte. Protams, pret to nevar iebilst, bet uh, mēs neesam īstenojuši daudzus pasākumus. Uh, tiesiskums un taisnīgums ir pamattiesības, Mēs eh, saskaramies ar problēmām eh, mūsu cietumos, eh, pamatiesības netiek ievērotas, daudzi cietumi ir pārpildīti. Un, ja jūs paceļosiet pa dalību valstīm, tad redzēsiet, ka ir daudz pilsoņu, kas uh, ir trešo valstu pilsoņi un atrodas šo valstu cietumos, uh, nu, nekas nav izdarīts, lai sakārtotu tagad arī finansējumu. Tikai ar konkrēto finansējumu ir iespējams izveidot pēc Stokholmas programmu. Tātad nepieciešams paredzēt jaunajā finanšu satverā attiecīgo finansējumu. Nepieciešami papildu procentu finansējums, kad ietu pāri 16%. Paldies, Vaidenholzer kungs. Priekšsēdētāji. Stokholmas programma ir ļoti būtisks kopējās arhitektūras elements, bet, eh, diemžēl, eh, tā nav guvusi vajadzīgo ievērību ne sabiedrības, ne politisko personu vidu. Un, eh, Diemžēl mēs pārāk bieži esam upurējuši šķietama, šķietamas drošības vārdā. Uh, Mēs esam uh, pievēršies nediskriminācijai, uh, nevainīgumu principam un uh, esam izvērtējuši Eiropas parlamenta 2009. gadā pieņemtos principus, taču Stokholmas programma, diemžēl, ir diezgan tālu no cīņas ar diskrimināciju un citiem aspektiem. Un, uh, Šobrīd mēs joprojām uh, gaidam, uh, kad padomi piekritīs, atbalstīs uh, mūsu direktīvu. Vai jūs pieņemsiet Enhauser kungu jautājumu? Lūdzu, Enhauser kungs. Cienējamās kolēģis Vednu Holcerkungs, ir tāds zināms tāds teiciens, ka brīvi mirst ar drošību, vai brīvi mirst pavisam droši. Vai jūs domājāt, ka Eiropas Savienība radot telpu brīvībai un drošībai ir atradus pareizo līdzsvaru no, starp brīviem no vienas puses un uh, drošiem no otras puses. Uh, Vaļerhocer kungs par šo jautājumu varētu ļoti detalizēt diskutēt. Es domāju, šis līdzsvars pašlaik uh, nav ticis atrasts, un es domāju, ka arvien vairāk uh, lieta virzās ar uz šķietamas drošības virzienu. Un, uh, brīvība tiek ļoti daudzas jautājumos ierobežota. Paldies, mēs tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un līdz šim ir uh, pieteikusies runāt Bazēsku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ir sasniegts būtisks progress. Izmantojot uh, rīcības plānu Stokholmas programmu, bet tomēr arī aizkavēšanās. Es uh, atsaucos šeit uz vienu no prioritātiem šajā rīcības plānā. Šeņenas telpas uh, eh, paplašanāšanas turpinājums. Dokumentā ir uh, padome uzaicināta, ka tās valstis, kuras izpilda Šengenas akī nosacījumus, viņiem vajadzētu būt iespējai atcelt kontrolas pie robežas, un, kā zināms, Rumāniem Bulgārija šīs prasības ir, ņem, ir izpildījusi. To gan Eiropas komisija, gan parlaments ir apstiprinājuši. Ja mēs vēlamies Stokholmas programmai panākumus, tad eh, arī šai prioritātei Schengenas tā paplašanāšanai jā, ir jābūt izpildīta. Es ceru, ka tas notiks līdz šī gada beigām. Paldies! Redzu, ka vairāk neviens nav pieteicies runāt, un tagad došu vārdu komisāram Borgkungam. Much, Paldies priekšsēdētāji un pateicos uh, godātajiem deputātiem, kas ir piedalījušies šajā diskusijā. Tā bija interesanta diskusija, un tā kā es desmit gadus esmu strādājis iekšlietu ministra amatā, es jutos ļoti komfortabli šajā diskusijā, jo es labi sapratu deputātu bāžas, un, protams, ka valdībām ir jāvalda pār valdībām gulstas atbildība valdīt un tās atspoguļo sabiedrības viedokli, taču valdību darbības ir jāpārbauda, un komisija šo pārbaudīšanas darbu veids, tā pēta, ko dalību valstis dara, kā tās īsteno akī, un kā tās īsteno arī Schengenes uh, kopējos noteikumus, un te man ir jāatgriežas pie maniem ievadvārdiem, proti Schengen ir uzskatām par sasniegumu, bet tas nenozīmē, ka problēma nav. Un te man jāpievēršas Gerera Salom teiktajam, kas norādīja, ka ir grūtības nonākt no Eiropas apvienotajā karalistē, bet jāteic, ka apvienotā karaliste nav uh, Schengenas uh, zonā, jo uh, apvienotā karaliste ir daudzus noteikumus paturējusi izskatīšanai pēc saviem ieskatiem. Bet uh, Es esmu dzirdējis eh, daudzu iedzīvotāju sūdzības par to, ka viņiem nav ticis ļauts eh, ierasties eh, pat ar pasēm. Tāpēc ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai šie Schengenas noteikumi netiktu ļaunprātīgi izmantoti lai nebūtu tā, ka aiz priekškara mēs iznīcinām to, ko mēs esam sasnieguši, ieviešot uh, robežas, uh, pārbaudes. Protams, ir arī uh, gadījuma rakstura pārbaudes, kā to paredz Schengenas akī, bet ir regulāri jāveido ziņojumi par Schengenas noteikumu īstenošanu. Es ievēroju, ka daudz deputāti atsaucās uz Eiropas uh, aresta orderu Daudzos gadījumos tas it kā esot ticis eh, netaisnīgi piemērots iedzīvotājiem, citi domā, ka tas netiek pietiekami izmantots. Protams, pati šī Eiropas arestu ordera ideja ir balstīta uz eh, pieņēmumu, ka noteikumi, kas ir saistīti ar brīvību un tiesiskumu, ir tik līdzīgi, ka mums vajadzētu ieviest vienkāršākus izrēdīšanas pasākumus, un tas ir viens no pamata uh, akmeņiem uh, attiecībā uz šo Eiropas arestu orderi. Ja mēs tik ļoti uzticamies sistēmām un viens otram, tad ar Eiropas aresta ordera izdošanu mums vajadzētu nodrošināt personas nogādāšanu vienā no vienas valsts citā. Es atceros, ka reiz apvienotajā karalistē valdīja lielas diskusijas par šo aresta orderi. Eiropas eh, policijas struktūra vienībām izdevās nogādāt eh, no apvienotās karalistes Eiropā kādu personu, kas, eh, kurai tika piemērot šis Eiropas arestu orders. Un eh, jāteic, ka tas, ka persona ir kādas noteiktas Eiropas valsts pilsonis, nav iemesls, lai atteiktu izrādīšanu saskaņā ar šo Eiropas uh, ārestu orderi. Protams, mēdz būt ekstremāli gadījumi, bet vairumā gadījumu šis arestu orders tiek eh, piemērots eh, atbilstīgi noteikumiem, un tas ir palīdzējis veidot eh, šo kopējo brīvības un tiesiskuma telpu. Es vēlos uzteikt godējumu Manconi kundzi no Itālijas par viņas apņemšanos padarīt Eiropas Savienību atbildīgu iedzīvotāju priekšā tādā veidā, ka tā ņem vērā iedzīvotāju vajadzības. Viņa ir no lūguma raksta komitejas un viņa, protams, labi zina, kādas ir Eiropas iedzīvotāju galvenās bāžas. Uh, Taču, manuprāt, mums vajadzētu vērtēt Stokholmas programmu un mūsu sasniegumus par labu brīvībai, drošībai un tiesiskumam Eiropas Savienībā. Nevis salīdzinot mūsu pašreizējo situāciju ar to, kādai tai būtu jābūt, bet gan salīdzinot ar sākumu punktu. Vēl pirms četriem gadiem es uh, darbojos uh, tiesiskuma ministru padomē, un uh, katrai dalību valstī bija veto tiesības uh, tieslietu un iekšlietu jomā. Bet šobrīd, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, situācija nav vienkārši mainījusies. Nē, ir divi uh, līdzvērtīgi likumdevēji, un es gribu uzsvērt šo vārdu līdzvērtīgi. Es atbalstu Moralesa kunga līdzsvaroto pieju, kad viņš norādīja, ka komisija ir uh, tāds impulss likumdošanas procesa sākumā, uh, bet uh, es ilgus gadus esmu pavadījis uh, pārvaldes jomā un es esmu novērojis, ka uh, šeit pastāv zināms uh, konservatīvisms. Protams, ka parlamenta deputāta amats uzliek uh, zināmus pienākumus, bet uh, prezidents Barozo izteicās par suverēnu valstu federāciju, kas ir pretruna pati par sevi, bet tāda nu ir realitāte. Mēs neesam kļuvuši par federāciju, bet te pašā laikā mēs esam kas vairāk par suverēnu valstu organizāciju. Un mēs virzāmies ideālākas savienības virzienā. Uh, Un uh, atkal jāpiemina Madzonis kundze, es uh, apbrīnoju viņas enerģiju, to, kā viņa centās veicināt darbu un uzdeva jautājumus. Varbūt, ka mēs vēl neesam sasnieguši to līmeni, ko gribējām, taču ir uh, panākts ievērojams progress, un progress ļoti konkrētās jomās. Uh, kas, protams, nenozīmē, ka laiku pa laikam nerodas jauni risināmi uzdevumi vai nacionalistiski šķēršļi, kurus mums kā komisijai vajadzētu pārvarēt un uz kuriem vajadzētu nekavējoties reaģēt. Es augstu vērtēju tos deputātu komentārus, kuros tika jautāts, uh, Cik tad liela solidaritāte pastāv imigrācijas jomā? Un, protams, valstis periferijā jo īpaši sūdzējās par to, ka netiek darīts pietiekami attiecībā uz aizsargātu personu iekšēropas uh, eh, aizsardzību. Uh, Te runa par tādām personām, kas ierodas eh, Eiropā caur perifērajām valstīm, un perifērās valstis saskaras ar īpašu imigrantu slogu. Protams, ka solidaritāte nav iespējams uzspiest ar varu, līdz ko tā ir uzspiesta, tā vairs nav solidaritāte. Kaut arī daudziem patiktu obligāta sloga sadalīšanas sistēma, uh, tā ir pretruna pat par sevi. Un pat tad, ja šāda obligāta sloga sadalīšana tiktu ieviesta, par to būtu jāvienojas dalību valstu starpā. Es augstu vērtēju kolēģi Malmstrēmu uh, par tām grūtībām, ar kādām viņi saskārās uh, cīnoties par solidaritāti, bet ir jāatzīst, ka viņa nebauda simtprocentīgu dalību valstu atbalstu jo ne visas valstis uzskata, ka imigrācija ir visa Eiropas līmeņa problēma. Ir vēl virkna aspektu, uz kuriem es vēlētos reaģēt, jo īpaši es gribētu atsaukties uz Cvirkas kunga eh, komentāriem par to, ka papildu apmācība ir ļoti būtiska. Uh, Un komisija turpinās atbalstīt pasākumus, lai uh, sekmētu amatpersonu apmācību, jo tikai ar šo apmācību palīdzību ir iespējams panākt, lai likumi, kas ir pieņemti Briselē un Strasbūrā, nekļūst tikai par papīra grēdām. Uh, Jā, par Schengens jautājumiem es atbildēju. Ehrena Haizera kunga jautājums. Nu, es vēlētos viņam pateikt, ka komisija ir ierosinājusi jaunu juridisko bāzi attiecībā uz Eiropolu ar diviem mērķiem. Pirmais ir uzlabot Eiropola darbību, padarot to efektīvāku informācijas apmaiņā starp policijas struktūrām, un otrkārt mērķis bija palielināt arī parlamentāro uzraudzību, ņemot vērā Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropola funkcijām, un mēs jau zinām, ka parlamenta iespēja iesaistīties likumdošanā attiecībā uz iekšlietām un tieslietām ir eh, mainījusies, ir iesniegti un panākti kompromisi, un nav tā, ka parlamentam vajadzētu ignorēt padomi vai otrādi, bet Lisabonas līgums paredz, ka šie abi līdz likumdevēji kopā lēmj par to, kādai tad ir jābūt likumdošanai Eiropas Savienībā. Paldies! Dank. Paldies! Tagad padomas priekšsēdētājs Konze Kretāne. Lielas paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti, komisāra kungs! Es gribētu pateikties jums par iespēju iesaistīties šajā diskusijā. Es domāju, tā ir ļoti interesanta, ļoti liederīga diskusija par Stokholmas programmu. Kā jau teicu savā ievadu vārdā, šī programma kā tāda ir ļoti plaša un ļoti visaptveroša. Programmā ir ietverts jomas gan patvērums, gan migrācija, gan tieslietas, iekšējā drošība, ārējās attiecības Un, kā jau teica daudzi deputāti, Stokholms programma un visi tās aspekti un elementi tiešā veidā ietekmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Te ir iespējams eh, definēt eh, jebkuru dzīves un darba veidu tiesiskuma kategorijās. Es piekrītu komisāram Borga kungam tiešām ir jāizveido šis eh, standarts. Mēs salīdzinām esošo līmeni ar to līmeni, no kur mēs nākam. Protams, mēs varam salīdzināt ar kaut kādu nākotnes punktu, ar utopisku redzējumu, bet ja mēs vērtējam programmu katru gadu uz gada bāzes un programma ir tik ļoti daudzveidīga, tad būtu pilnīgi pareizi teikt, ka mēs esam panākuši milzīgu progresu. Es gribētu atbildēt uz dažiem konkrētiem jautājumiem, ko uzdeva deputāti Kasīnī kungs, Belingēra kungs, Lopes Kasīnī mm, kungi runāja par praktiskiem labumiem, par ietekmi, ko izraisīs uz Stokholmas programmu. Ja mēs runājam par šādiem ietekmes elementiem, tad tāds varētu nosākt daudz bet eh, mūsu panākumi varbūt vislabāk tiek ilustrēti ar daudziem jauniem likumdošanas aktiem, kas attiecas uz dažādiem tieslietu iekšlietu aspektiem. Eh, mēs gribam uzlabot Eiropas iedzīvotāju drošību, drošības sajūtu, jebkurā mm, aspektā Gerāros Lamkungs eh, runāja, ka vajadzētu fokusēties uz vērtībām. Tieši runājot par vērtībām, jāatzīst, ka mums svarīgas ir Eiropas vērtības, un tās ir liktas Eiropas eh, Stokholmas programmas eh, centrā. Tad vēl bija komentārs par pārizvietošanas, pārizmitināšanas programmām. Droši vien zināsiet, ka šāda programma ir pieņemta. Pagājušajā gadā martā parlaments un padomu šādu programmu apstiprināja. Programmas mērķis ir koordinēti rēģēt situācijās, kad cilvēkiem ir nepieciešama aizsardzība, tad varam teikt, ka progress ir panāks arī šajā jautājumā. Kirkop kungs eh, runāja par problēmu, kas ir eh, saistīta ar nepavadītiem mazgadīgajiem vai nepilngadīgajiem personam. Tiešām tas ir svarīgs jautājums. 2010. gada maijā komisija prezentēja rīcības plānu 2010. līdz 2014. gadam. Un šīs, šī rīcības plāna īstenošana notiek, un par to mēs saņemam arī ziņojumu pagājušajā gadā septembrī rīcības plāna mērķis ir joprojām turpināt cīnīties pret šo izaicinājumu. Padopulukungs eh, runāja par likumdošanas procedūrām pēc Lisabonas līguma. Es uzskatu, ka process ir būtiski uzlabojies, te tiek izmantota koplēmuma procedūra, un komisāra kungs arī uz to norādīja. Es uzskatu, ka parlamenta pilnīgi iesaistīšana šo procesu padara bagātāku un arī komisija un padome ir pietiekami uzmanīgas, un tas ir vēlamais arī efekts. Tāpēc es uzskatu, ka šī sadarbība ir panākusi lielu uzlabojumu. Ir iespējams arī uzlabot sadarbības formas, attiecības starp trim institūcijām. Ir vienmēr ir iespējams jebko uzlabot, te nav nekā jauna. Un tas nav nekas tāds neparasts un attiecas arī uz tieslietu un iekšlietu jomu. Par informācijas pārvaldības stratēģiju. Ir komisijas dokuments par informācijas apmaiņas modeli. Šis dokuments tika publiskots decembrī. Šajā dokumentā ir paredzēts izanalizēt pārobežu informācijas apmaiņas formas, kā tās darbojas šodien. Komisija ir izpētījusi šo situāciju un šobrīd padome analizē komisijas izdarītos secinājumus. Dievs de Mera kungs pieminēja direktīvu par aktīvu konfiskāciju un iesaldēšanu. Viņš pieminēja, ka šajā nozarē nav novērojams būtisks progress Te jāsaka, ka esmu gandrīz, ka ir noticis pirmais trilogs, tad tas ir paredzēts 29. maijā. Un um, tas izriet arī un saskana ar Lībe komitejas neseno balsojumu. Tad šīs trilogs būs trīs, un mēs esam strādājuši ļoti cītīgi pēdējo mēnešu laikā. Mēs esam cenšies pavirzīties šajā aspektā un arī citos jautājumos, kas izriet no Stokholmas programmas. Tad šī programma runājot, te ir nepieciešams runāt par tālāku drošības un tiesiskuma jomas aizsardzību. Tieši šeit mēs esam Stokholmas programmas galveno devumu, kam ir nepārtraukts fokus uz reformām, uzlabojumiem, E, šī programma ir nodrošinājusi arī pārmantojamību, jau trīs prezidentūras ir strādājušas pie šīs programmas, ir arī mūsu savstarpējā sadarbības metode ar parlamentu, prezidentūram, un šāda veida turpināmība nes labumu. Tiesiskuma brīvības telpa ir kaut kas tāds, kur mēs esam visi ļoti cītīgi strādājuši. Mums ir pienākums aizsargāt mūsu sasniegums un ir nepieciešams strādāt konsekventi un saskaņā ar Stokholmas programmu. Un visbeidzot, tad uh, īrijas prezidentūras atlikušajā periodā mēs turpināsim strādāt pie šīs programmas, mēs centīsimies panākt progresu Stokholmas programmas jautājumus. Un es um, ceru, ka mēs turpināsim sadarboties, lai mēs varētu saulēcīgi vienoties par um, strīdīgiem jautājumiem, lai mēs varētu garantēt un dot savu ieguldījumu vienotajā Eiropā. Un es domāju, šāda vienota pieeja ir kaut kas tāds, ko ir pelnījuši mūsu iedzīvotāji. Un īrijas prezidentūras beigās gribētu vēlreiz pasvītrot, ka Stokholmas programmas un līdzīgu programmu ieguvumi ir skaidri saskatāmi Mēs tālāk nodosim šo mandātu Lietuvas prezidentūrai, un viņi strādās tālāk ar, turpinās šo programmu, izmanto sasniegto kā bāzi. Mēs esam sasnieguši visu, sadarbojoties ar parlamentu, un par to gribētu jums pateikties, un paldies priekšsēdētāju kungs par iespēju piedalīties šajā debatē, un paldies komisāru kungam. Jā, paldies. Um, padoms priekšsēdētājs kundze, paldies jums, uh, kā jūs. Uh, visu dienu atbalstāt mūsu darbu un uh, parlamentā augstu turēt padomis karogu. Līdz ar to mēs beidzam debatas par šo darbu kārtības punktu un uh, pārējiem pie nākamā darbas kā, darbu kārtības punkta, ko komisija ir izstrādājusi mantojuma nodokļu jautājumu risināšanu pēc mantošanas regulas pieņemšanas. Es došu komisijas vārdu.